plenārsēdē, un ja neviens tam neiebilst, tad šajā sēdē pieņemtie lēmumi tiks ierakstīti protokolā, un pēc tam pēc pieņemšanas tiks nodot adekvātajām iestādēm. Tagad paziņoju sēdi par slēgtu. Es visiem novēlu jauku māju ceļu, godātie kolēģi, redzamies nākamreiz!